Allora, buongiorno. Labdien! Godātie kolēģi, gribētu visus lūgt ieņemt vietas, tā lai varam atsākt parlamenta plenāru sesiju, kas tika pārtraukta 4. jūlijā šogad. Tāpat priecājos šeit redzēt visus, kas ieradušies arī klausītāju galerijā, lai redzētu, kā atsākas plenārsēde. Pagājušajā plenārsēdē pieņemtie dokumenti ir jums izplatīti, vai ir kādi komentāri šai saistībā? Ja nē, tad tādā gadījumā attiecīgo sēžu protokolu tiks uzskatīt par apstiprinātiem. Tālāk man ir pāris paziņojumi jums. Ņemot vērā, ka Kirjakos Velopolus ir ievēlēts par Grieķijas Nacionālā parlamenta deputātu, parlaments, Eiropas parlaments attiecīgi konstatē, ka viņa vieta ir brīva sākot ar 2019. gada 7. jūliju. Savukārt attiecīgās Nīderlandes varas iestādes ir mūs informējušas, ka arī Lara Boltersa ir ievēlēta par Eiropas parlamenta deputāti, lai aizstātu Francu Timermansu. Un šī maiņa stājās spēkā šī gada 4. jūlijā. Turklāt attiecīgās Grieķijas varas iestādes man, in, mūs, man informējušas, ka Emanuils Frakos ir ievēlēts par Eiropas parlamenta deputātu un aizstās Kirjakos Velopolus sākot ar šī gada 10. jūliju. Vēlos šos jaunos kolēģus sveikt mūsu vidū un atgādināt, ka viņiem pie, piekrīt pilnas tiesības tā, kā tas paredzēts attiecīgajā Eiropas parlamenta reglamentā. Esmu saņēmis no Tautas partijas un EKR grupas pieprasījums par virknē, virkni grozījumu komiteju sastāvā. Šīs izmaiņas tiks pievienotas protokolam šīs dienas sanāksmēji ja nebūs nekādu iebildumi. Līdz, līdz šī protokola apstiprināšanas brīdim šīs izmaiņas tiks uzskatītas par apstiprinātām. Korbetkungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Priekšsādātāji, jūs paziņojāt virkni deputātu vārdu, kas jau faktiski šobrīd ir atstājuši šo parlamentu. Vai esat pārliecināts, ka jums tur nevajadzētu iekļaut arī visu tautas partijas grupu? Viņa šeit neviena nav klāt šobrīd. Kolgo il suo sottile umorismo. Nu, lieku aiz ausu jūsu visai um, skarbo humoru izjūtu. Tālāk pārējiem pie darba kārtības. Darba kārtības gala variants, ko pieņem priekšādātāja konference 11. jūlijā saskaņā ar 157. reglamentu pantu, ir apstiprināts. Un šais darba kārtības ietvaros ir paredzēts šāds izņēmums. Otradien GOE NGL grupa ir lūgusi, lai komisijas vicepriekšsēdētājs un augstās pārstāves e, ārlietās un drošības politikā paziņojums par situāciju Venecijolā netiktu noslēgts ar rezolūciju. Un tagad došu vārdu Idojai Vilenoeva Ruiza kundzei, lai viņa šo GOE NGL grupas lūgumu pamatotu. Lūdzu, kundze, jums vārds. Buenas tardes, senor presidente, eurodiputadas, eurodiputadas. Labu pēcpusdienu visiem priekšādātāji. GNGL grupas vārdā mēs vēlētos atsaukt rezolūciju par situāciju Venecuālā, kas iekļaut darba kārtībā. Mēs varam noturēt debatas, bet nevajadzētu pieņemt rezolūciju, ņemot vērā pašreizējos notikumus šajā valstī un jauno dialogu, kas uzsācies un ko ierosinājusi vadīt Norvēģija Sarunas turpinās, un pat jāsaka, pāvests atbalstīs šo jauno sarunu procesu, un tādējādi šis jaunais parlaments sastāvs arī saņem iespēju ne, nepieņemt rezolūcijas un tādējādi neiejaukties Venecuēlas politi nacionālajā politikā, un esmu pārliecināta, ka šis dialogs varēs novest pie mierīga atrisinājuma, un tādā veidā tas varēs eh, būt liederīgi un palīdzīgi šīs valsts iedzīvotājiem padarot situāciju stabilāku. Lies paldies Vilnēva Ruizas kundzei! Tālāk gribētu dot vārdu kādam deputātam, kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu, ko nu pat kundze izvirzīja. Gāler kungs, lūdzu. Yes, thank you very much. Jā, paldies. Paldies priekšādātāji. Tautas partijas vārdā es gribētu noraidīt šo ierosinājumu. Jā, rezolūcijām. Mēs, protams, varam atzīmēt to, ka ir uzsācies jauns sarunu rauns un uzņemtas citas iniciatīvas, un to vērtējam atzinīgi, bet uzskatu, un mēs uzskatām, ka situācija ir tik dramatiska un vienlaikus arī tik skaidra, ka šajā gadījumā mums tomēr vajadzētu sagatavot rezolūciju jau šobrīd un to parādīt rezolūcijā. Tātad, attiecīgajā tekstā mēs apzināmies, ka situācija ir dramatiska. Šajā valstī ir, šo valsti ir atstājuši miljoniem bēgļu, tas destabilizē arī kaimiņu valstis, un tāpēc mums jāņem skaidra nostāja attiecībā uz noteikošo. Paldies! Lielas paldies, Gāler kungs! Nu tad tādā gadījumā balsosim par šo priekšlikumu, ar ko nāk uz klējā GNVL grupa. Darīsim to elektroniski un tāpēc tūlīt pat sākam balsot. Hanno votato tutti. Vai visi ir nobalsojuši? Hanno votato. Vai tagad visi ir nobalsojuši? Jā. Es atvainojos, kungi. Kolēģi, beidzam balsot. Nu, lūk. Priekšlikums noraidīts un līdz ar to darba kārtība šai ziņā saglabājas nemainīga. Kas attiec uz trešdienu, GONGL grupa ir lūgusi, lai padomas un komisijas paziņojumi par ES un Merkosur attiecībām tiktu pievienots kā trešais jautājums trešdienas pēcpusdienā. Tūlīt pēc padomas un komisijas paziņojumiem par tīra gaisa zonām Eiropas Savienības pilsētās. Tālāk došu vārdu Vilanoeva Ruizes kundzei, lai viņa pamatotu šo GNGL grupas priekšlikumu. Lūdzu, kundze, jums iespēja izteikties. Paldies, priekšsādātāji! Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut šo jautājumu darbu kārtībā trešdien, lai varētu runāt par Merkasuru vienošanos. Ir pagājuši no nu jau vairāk kā 20 gadi, kopš risinās sarunas par šo nolīgumu. Nolīgumam būs milzīgi ietekmi uz ļoti daudzām valstīm iestādēm un to starp lauksaimniekiem. Mm, vairāk kā 3000 lauksaimnieki smagi izjutīs uz saviem pleciem šī nolīguma nianses. Mēs uzskatām, ka šis jautājums ir nozīmīgs un tas būtu jā, jāapspriež debatēs trešdien. Hansen kungs, lūdzu, jūs varat tad izteikties, mm, lai protestētu pret šo ierosinājumu. Paldies priekšādātājiem! Tautas partijas politiskās grupas vārdā es gribētu lūgt šo jautājumu neiekļūt darba kārtībā. Šie dokumenti tikai nu pat tiek publicēti, un tāpēc mēs vispirms gribētu, lai mums būtu piedāvāts laiks tos atbilstīgi izanalizēt. Un nākamā nedēļa Inta komitejā tiks, kom, notiks komisijas paziņojums un sniks, tiek sniegta sīkāka informācija, tāpēc vēlamies noraidīt šī punkta iekļaušanu darba kārtībā. Paldies! Tad tādā gadījumā balsosim eh, balsosim ar roku celšanu. Kas par šo goengal grupas priekšlikumu? pret, kas atturas, noraidīts. Līdz ar to darba kārtība arī attiecībā uz trešdienu saglabājas nemainīga. Līdz ar to darba kārtības projekts uzskatāms par apstiprinātu. Turpināsim darbu. Nē, nav nekādas vajadzības pārbaudīt. Nu tā tad lūk. Tālāk darba kārtībā paredzētas vienu minūti ilgas uzstāšanās. Saskaņā ar 140, atvainojos, 172. pantu. Lūdzu, jūs varat izteikties, kolēģi. Priekšādātāji, saskaņā ar 100. 84. a apakšpunktu, kā zivsainicības eh, komitejas priekšsēdētājs vēlos norādīt, ka šī parlamenta britu deputāts Roberts Rolands pagājušajā nedēļā publicēja tādu komentāru, kur viņš teica, ka Brexit gadījumā, ja kāda veida ārvalstu zvejas kuģi britu ūdeņos būtu jāpakļaut tādām pašām uh, tiesībām, kā pilnīgi cita. Kā, uh, eh, Brigāno noteikumi. Kā jūs zināt, Brigāno ir Argentīnas kruīz kuģis, kas tika uh, bruņot konflikta laikā nogremdēts otrā pasaules kara laikā. Un es gribētu norādīt, ka šādā veidā uh, nedrīkst izteikties, un starptautiskās zivsaimniecības organizācijas ir stingri nosodījušas šādus komentārus. Šis, ka, šāda veida salīdzinājums nav iespējams, un tas uh, ierosinājums, ka šādā veidā ES veidnieki varētu tikt nogalināti brīt ūdeņos, nedrīkst tik ignorēt tikai vienkārši kā hiperbola un uh, brīvu uzskatu. Nenoliedz, ka ir zināma runas brīvība, bet priekšādātāja Eiropas vēsture tomēr liecina, ka vārdiem ir nozīme, un šāda veida salīdzinājums nedrīkstam teikt. Ir jāveicina draudzību un nevis jākurina uz naidu un šķelšanos. Priekšādātājs cer, ka jūs man pievienosieties un kopā ar mani paudīsiet nožālu, ka kāds no manis varē, ir izvēlējies šādus vārdus, lai kurinātu naidu. Paldies! Grācija, honore! Liels paldies, Devis kungs! Ņemam vērā jūsu paziņojumu un jūsu apsvērumus. se non mi dite i nomi ragazzi chi è che ha chiesto la parola? Kas lūdzu tagad vārdu? Honorevole Roland. Roland kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji, paldies. Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Pirmām kārtām vēlos rēģēt uz nu pat teikto uh, un lūko. Un tas būs lūkas. Es šādā veidā rēģēju uz verbāliem uzbrukumiem, ko jūs vērsāt pret vienu no maniem kolēģiem pēc tam, kad viņa izgāja uz jums uh, uz konfrontāciju ārpus zilsaimniecības komitejas un jūs taču komitejā priekšādātājs. Jūs verbāli viņai burtiski uzbrukāt. Un es domāju, ka šis jautājums būtu uz disciplinārijā komitejā, jāsaka jums brīdinājums, kas attiec uz manu atbildi šajā gadījumā. Tā tika balstīta uz Britu uh, zilsaimniecības aizsardzību, kas ir tikusi sistemātiski iznīcināta. Uh, uh, pamatojoties uz ES zilsamdzības politiku, un es darīšu visu, ko iespēju, ko varēšu darīt, gan vārdiski, gan visā citādi, lai aizstāvētu viņus. Tas bija uh, uh ironiski izteikts komentārs, sakot, ka mūsu zilsamdzības nozara ir burtiski jau sadragāta Un, protams, rēģējot savukārt uz visu pārējo, var pateikt, ka mēs neatbalstu nekāda veida vardarbīgu rīcību, pat eh, atceroties tos gadījumus, kad Britu un eh, Franču eh, zvejas kuģi sadūrās Lamanša kamalā dažā, un ir dažādas domstarpības šai saistībā. Bet es, protams, neatbalstu nekāda veida militāra veida uzbrukumus pret zvejniekiem. Uh, Es atbalstu Brītu zivsēmniecības nozari un nekad neatkāpšos no iespējas viņus aizstāvēt. Honorevole Fox. Fo deputāts Fox. Non c'è? Nav uz vietas? Yes. Deputāta Foksa. Viena lieta, ko jūs nevarat teikt par Britu delegāciju šai parlamentu namā, ir tas, ka mums eh, būtu humora izjūta acīm redzot ir vienkārši apbrīnojami, ka tad, kad ir svarīgākas lietas, ko darīt, šis parlaments tiek izmantots kā platforma, un tad arī viens no mūsu tā sauktais kolēģis no Lielbritānijas vai nāk klē ar kaut kādiem lētiem paziņojumiem un apgalvojumiem, kamēr tāpat laikā ir daudz nopietnākas lietas, kas mums būtu jāapspriež. Es aizstāvu visu cilvēku tiesības izteikties tā, kā viņi to vēlas, un to starp arī um, izteikt šāda veida apgalvojumus. Es uzskatu, ka ir no svara runas brīvība un iespēju paust savus viedokļus. Mēs kā Brexit partija esam gatavi šīs brīvības aizstāvēt. Nevajag tagad ķerties pie sīkumiem un vērsties pret mums par kaut kādiem izteikumiem. Šis parlaments tiešām nav nebūtu demokrātisks, ja mēs nodarbojamies ar to vien, ka izpētam visādus libdem partijas eh, apgalvojumus eh, un nepieķeram, neķeramies klāt nopietnām lietām. You, Lielas paldies, godātie kolēģi, priekšādātāji nomantieši runāt par runas brīvību. Tālāk noturēsim vienu minūti ilgas uzstāšanās saskaņā ar reglamentu 172. pantu. Manā priekšā ir runātāju saraksts. Un pirmais runātājs uz vienu minūti ir Vinčes kungs. Tisztelt elnök úr, képviselőtársak! Priekšādātāji, godātie kolēģi! Eiropas Savienības dalībvalstīs ir ārkārtīgi svarīgi tiesību akti, kas aizstāv, piemēram, etniskās minoritātes atsevišķās valstīs. Uh, ir ļoti, tie ir ļoti spēcīgi un aizstāv minoritātes, piedāvājot risinājumus, bet ir tādas valstis, kur, piemēram, minoritātes netiek pat vispār atzītas, un tādā veidā notiek cilvēktiesību pārkāpumi. Manā valstī Rumānijā jaunais likums, jeb tā grozījums, e, ir novedis pie tā, ka tiek ierobežotas esošās aizsardzības iespējas, ungāru valodas mācību noteikumi vairs netiek īstenoti, tiek aizliegts lietot Ungārijas valstiskos simbolus kopienās, un ir ārkārtīgi skumji, ka nav arī nekāda hum, tāda cilvēcīga dialoga šai kontekstā. Šajā parlamentā taču mēs iestājāmies par sadarbību starp dažāda veida minoritātēm, iestājāmies par pa apmaiņu ar paraugu praksi, par tiesiskumu. Un tam vajadzētu attiekties arī uz šo tiesību aktu. Ir ārkārtīgi daudz minoritāšu pārstāv Eiropas Savienībā, un mēs tiešām ceram, ka šie spēcīgie minoritāšu aizsardzības standarti tiks ievērot arī Rumānijā. Paldies, nākamais runātājs Hovarta kungs uz vienu minūtu, lūdzu. Priekšādātāji. Tiesības balsot ir pamattiesības. Mūsu darbs kā politiķiem ietver arī to, ka mums jāļauj cilvēkiem šīs tiesības īstenot. Pirms sešām nedēļām Lielbritānijā un arī citur notika gluži pretējais. Uh, aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās visā Eiropā palielinājās līdz 51%, un tomēr daudzi pilsoņi, kas dzīvoja citās dalību valstīs un ne savās, tika, mm, tika sūtīti prom no vēlēšana iecirkņiem, un tas tā notika arī Lielbritānijā. Diemžēl Lielbritānijas valdības reakcija uz šajā jautājumā izteikto kritiku bija kārtēju reizi negatīva. Un tāpēc nepieciešams ieviest Eiropas Savienībā mm, grozījumus, izmaiņas, kas šo procesu vienkāršātu un atvieglotais pilsoņiem balsot šais vēlēšanās, neatkarīgi, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, vienkārši parakstot deklarāciju pie vēlēšana iecirkņiem. Es esmu nosūtījis vēstuli AFCO priekšsādātājiem, lai šis jautājums tiktu izskatīts pietiekam savlaicīgi, gatavojoties nākamajām Eiropas parlamentu vēlēšanām, un ik viens pilsonis šīs tiesības attiecīgi tajās varētu izmantot balsot. Paldies! Thank you, Madam Jove. Paldies, Jovevas kundze. Thank you. Paldies. Paldies par iespēju izteikties, kolēģi. Man ir tiešām liels prieks jūs uzrunāt pirmo reizi. Un es gribētu izmantot šo izdevību un uzsvērt kādu jautājumu, kas nav saņēmis pietiekam daudz uzmanības. Tas viss ir atkarīgs no politiskajām spēlēm dalību valstīs. Es runāju par tiesiskumu, un tieši tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka potenciālā komisijas eh, prezidenta ir norādījusi, ka viņa iedibinās mehānismu, kas nodrošinās to, ka tiek ievērotas pamatiesības. Nu, es gribētu norādīt uz Horvātijas nespēju uh, ievērot uh, arbitrāžas tiesas nolēmumus, un es ceru, ka nākamais uh, komisijas prezidents koncentrēsies šādiem jautājumiem. Gribētu dzirdēt arī komisijas juridisko viedokli attiecībā uz notiekošo Horvātijā, jo tiesiskums ir jāievēro, un tā domāju nesvienīgā. Mr. Christian Allard. Kristians Alērts, lūdzu. there is a button on your desk. could somebody help? there it's on. Merci. Paldies! Paldies arī, ka palīdzējāt uh, man uh, uzsākt manu pirmo runu šajā parlamentā. Uh, paldies, ka ir iespēja izteikties arī jaunievēlētajiem deputātiem. Es esmu Francijas pilsonis, un jāsaka, ka pēc tam, kad esmu darbojies arī Skotijas uh, parlamentā, esmu uh, cieši skats no Brexita puses, un nu jau vairāk nekā 20 gadus esmu uh, mēģinājis panākt to, lai atkal tiktu sasaukts Skotijas parlaments pēc vairāk nekā 300 gadu pārtraukuma. Un tas pilnīgi noteikti nebūs iespējams bez Eiropas Savienības palīdzības. Tieši Eiropas Savienība ir ļāvusi mums eh, veidot Skotijas parlamentu. 2016. gadā 68% Skotijas iedzīvotāji balsoja par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā. Un tas eh, liecina, ka mēs esam eh, viss proeiropeiskākais apgabals Eiropas Savienībā. Un uh, tas ir apliecinājums tam, ka vienam cilvēkam var būt vairākas identitātes. Esmu skotietis, esmu francūzis un esmu arī eiropietis. Un uh, pilnīgi noteikti ir jāatbalsta brīva personu aprite un uh, visa tiesību aizsardzība. Mēs noteikti vēlamies palikt Eiropas Savienības sastāvā un mums tam ir tiešām nepieciešama jūsu palīdzība. Džeks Madisons. Neredzu gan viņu zālē. Šķiet, ka Džeks Madisons nav zālē. Tālāk lūdzu Tomačičas kundze. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Međunarodni... Paldies. Starptautiskā krimināla tiesa 2015. gada decembrī nāca klājā ar aresta uh, rīkojumu vairākiem cilvēkiem. Vojislavam Šešeļam, Petram Jojičam un Veričam. Viņi visi ir notiesāti um, uz aizdomu pamata par uh, liecinieku iebiedēšanu. Visi nepieciešamie dokumenti ir tikuši sagatavoti jau 2019. gada janvārī, taču Serbijas iestādes neko nav darījušas. Belgradas iestādes vēl ar vienu atsakās īstenot šos aresta rīkojumus un nekad nesadarbojas ar Hāgas tribunālu, lai gan ir pienākums izdot tos, kuri ir apsūdzēti kara noziegumos. Nu, līdzīgus argumentus ir izmantojis arī Francija, piemēram, Florence Hartmanas gadījumā. Es domāju, ka uh, būtu jābūt īpašai tiesai, kas izvērtē apelāciju, ja tāda būtu. Jautājums ir, vai Serbijai ir tiesības nerīkoties saskaņā ar tiesas nolēmumu, un vai mēs varam tā gluži vienkārši pievērt uh, acis, ja runa ir par Serbiju. Nu, tiešām kaunpilni, ka valsts noraida sadarbību ar Hāgas tribunālu un aizsargā kara noziedzniekus. Uh, jo nu, ar vien tiek piesaukts 23. pāns, un es domāju, ka tas eh, tikai apliecina Eiropas Savienības divkosību. Tālāk, lūdzu, Georgiju kungs. Paldies! Es nāku no Kipras. Un jāsaka, ka nu jau ir pagājuši 45 gadi kopš eh, tumšākajām lapusēm salas vēsturē. Uh, kad eh, Grieķijas hunta NATO aizsargā ar eh, Jokabī vietējās fašistu organizācijas palīdzību īstenoja valsts apvērsumu, mēģinot nogalināt eh, likumīgo prezidentu, un jāsaka, ka sekas vēl arvien ir traģiskas šiem no nu jau senajiem notikumiem. Tūkstošiem cilvēku gāja bojā vai pazuda, 37% salas teritorijas ir okupēta tiek veidotas dažādas apmetnes ar mērķi mainīt demografisko sastāvu un kultūru mūsu valstī. Mums ir nepieciešams praktisks atbalsts no Eiropas. Visi šie pasākumi tikai turpina atkārtoties. Turcija pilnīgi noteikti ir svarīgs partneris atsevišķās interesēs Eiropas Savienībai, bet vēl jo svarīgāk ir aizsargāt starptautiskās tiesības. ir nepieciešams atnākt, sa atsākt sarunas, kas ir tikušas pārtrauktas, lai situāciju risinātu. Jo tas palīdzētu risināt ne tikai Kipras situāciju, bet arī vairot drošību Eiropā. Patāna kungs tālāk, lūdzu. Thank you. 400... Paldies! 400 tūkstoši cilvēku no East Midlandu reģiona ir ievēlējuši mani kā savu pārstāvi šeit Un 200 miljoni cilvēku Eiropā balsoja par mums visiem šeit, parlamentā. Eiropas Savienības demografiskais pamats ir balstīts uz mums 751 tieši ievēlētu deputātu. Mēs visi pārstāvam uh, savus vēlētājus šajā te zālē, Eiropas parlamentā un tāpat arī, protams, Briselē. Nu, lūk, tāpēc jautājums ir, kāpēc mazāk nekā 60 dienas gadā cilvēkiem ir iespēja apmeklēt plenārsēžu zāles. Pagājušajā nedēļā Briselē vispār nebija iespējas iekļūt plenārsēžu zālē, un šodien mums ir vienīgā iespēja brīvi izteikties jūlija mēnesī, un katram tiek piedāvāts tikai 60 sekundes, un ne visi dabū tās pašas. Nu, tāpēc kāds brīnums, ka te ir tik maz deputātu zālē. Vai tas ir tāpēc, ka mums nebūtu par ko runāt, vai varbūt tāpēc, ka vēlētājiem nav nekā sakāma? Vai arī tas ir tāpēc, ka komisijā un padomē slēgtām durvīm cilvēki negrib dzirdēt to, kas mums ir sakāms. 60 dienas ar to nepietiek, lai mēs varētu paust savu viedokli, un arī ar 60 sekundēm nepietiek. Tāpēc lūdzu priekšsēdētāji, es gribētu redzēt vairāk parlamenta, vairāk iespēju rīkoties. If... Nu, problēma ir tāda, ka, ja ik viens pārsniedz sev atvēlēto minūti, tad vēl mazāk cilvēkiem ir iespēja izteikties. Šoreiz tā nav problēma, bet citās plenārsēdēs noteikti tas tā būs. Mēs mēģinām pieturēties pie noteikumiem, un jūs pārsniedzāt savas 60 sekundes. Tālāk lūdzu Boškas kundze. Paldies, priekšādātāji kolēģi! 1. jūlijā Ukrainā notiks vēlēšanas, un uh, šim parlamentam vajadzētu īpaši sekot notiekošajam. Pēc uh, pavasara vēlēšanām tika solīts ātras izmaiņas valstī, bet jāsaka, ka pēc tam, kad uh, vēlēšana komiteja atteicās veidot vēlētāju apgabalu, kuro lielākā daļa iedzīvotāji ir Ungāri, ir jāsaka, ka nereti tiek ļaunprātīgi izmantot situāciju, piemēram, tiek pirktas balsis tiek veidotas dažādas um, klonu pseidopartijas ar vienu vienīgu mērķi pievilināt balsotājus. Un pat uh, slepenie dienesti vajā tos, kuri piedalās atsevišķu politisko partiju kampaņās. Ungāru kopienas uh, pārstāvi, piemēram, skolotāji, nerad tiek uh, pakļauti uh, dažāda veida vajāšanai. Tā kā mums ir jākoncentrējas uz to, kas notiek Ukrainā. Nav jārunā tikai par Eiropas integrāciju, bet arī par eh, tiesībām, pienākumiem un noteikumiem. Krecu kundze, lūdzu. Gines, madam komisār Veštagar. Um, îmi face mare plăcere să vorbesc din nou din Parlamentul European. Paldies, man ir tiešām liels gods uzrunāt jūs visus šeit Eiropas parlamentā. Es gribētu runāt par daudzgadu finanšu schēmu. Kas ir garantija stabilai Eiropai un paredzamai Eiropai? Ekonomiski runājot, es domāju, ka nākamais budžets 2021. un 2027. gadam nav tikai prioritāte, bet arī ārkārtīgi steidzams jautājums. Eiropas komisija ir eh, piedāvājusi budžeta projektu jau 18. gada 2. maijā. Un kopš tā laika nav bijis eh, īpaša dialoga. Eiropā pieaug populisms. Un, ja mēs kā līdzlikumdevēji un padome to apstiprināsim, tad tiktu dubultoti tēriņi pētniecībai, Erasmus programmai, citi starpā un arī kohēzijai, kas nāk par labu ekonomiski atpalikušajiem reģioniem. Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir jānotur trialogs starp komisiju padomi un parlamentu par 21. un 27. gada uh, budžetu. Atvainojos, ka pārsniedzu laiku un esmu pieradusi tik īsi izteikties. Nu, lūk, jā. Baidos, ka šeit parlamentā mums īpaši daudz laika nav. Bet no apvienotās karalistas kolēģiem jau vajadzētu zināt, ka kodolīgums liecina par uh, lielām prāta spējām. Tālāk lūdzu Bilbao kundze. Gracias, presidenta. Paldies priekšsēdētāji. Avante tas ir teiciens, ko mēs izmantojam manā zvejnieku ciematā, lai runātu par apņēmību gadījumos, kad ir jārīkojas pēc uh, kāda starpgadījuma. Mums ir jābūt stipriem un solidāriem. Nu, lūk, un es gribētu uh, šīs idejas veltīt arī tiem, kas pagājušā nedēļā gāja bojā briesmīgajos plūdos kaimiņu ciematos. Uh, lielas vētras, milzīgas lietus gāzes. Pāris dienās nolīja viena mēneša norma šajā apgabalā, tāpēc es tik tiešām gribētu paust uh, līdzjūtību. Uh, visiem cietušajiem. Šie notikumi tikai liecina, ka mums ir jādomā par klimatu pārmaiņām un to ietekmi. Ir tik tiešām jānosaka klimats kā viena no prioritātēm šai parlamentu sasaukumā. Mums, protams, ir nepieciešama globāla stratēģija, bet tā ir jāveido no, no paša zemākā cilvēkiem tuvākā līmeņa, jo tas ir tas līmenis, kur visi šie jautājumi tiek risināti. Čikārdes kundze. Labi. Paldies! priekšsēdētāji. Nu, ir divas dažādas Eiropas idejas, un tas ir parādījies arī šai parlamentā. Uh, viena lieta ir birokrātiska elites Eiropa, Eiropa bez robežām, kur ir iespēja eksploatēt eh, nepietiekami apmaksātu darba spēku, patērētāju tiesības tiek pakļautas finanšu tirgus vēlmēm un vajadzībām, un otra Eiropas ideja ir balstīta šīs pasaules daļas lieliskajā vēsturē. Vēlmē aizsargāt mūsu iedzīvotājus un strādāt, lai veidotu tādu Eiropu, kas aizsargā demokrātiju un mūsu identitāti. Uh, prezidents Sasolī, kurš uh, ir uh, parlamenta vadītājs, ir arī lielisks apliecinājums tam, ka ir iespējams apvienot kristīgo demokrātu un sociālistu spēkus, kas ilgi ir valdījuši Itālijā. Nu, tā kā es varu apliecināt visiem šai zālē, ka uh, nebūs iespējams apturēt progresu, noslēdzot kaut kādas eh, norunas aiz slēgtām durvīm. Tālāk lūdzu Vondras kungs. Vondras kungs šeit zālē nav. Tālāk lūdzu Botenkas kungs. Okay. Merci, uh, Madame la Présidente. Paldies, priekšādātāji. 113 miljoni eiropieši ir pakļauti nabadzības riskam un sociālai izstumtībai. Mm, tas ir desmitkārt vairāk nekā Beļģijā ir iedzīvotāju. Skaidrs ir, ka saskaramies ar uh, sociālu ārkārtas situāciju. Nu, tā gan nav sakritība, tās ir sekas tai politikai, kas ir tikusi apstiprināta arī šeit, no nu, tradicionālo partiju puses. Tas ir tradicionālās politiskās grupas, kas arvien ir balsojušas par arvien lielāku liberalizāciju un budžeta samazināšanu. Nu, tā kā šī te Eiropas līgumu loģika kas dod priekšroku tirgumu nevis cilvēku vajadzībām. Nu, tā kā mums ir jāizvēlas, vai nu mēs turpinam šo te lejupvērsto spirāli, vai arī mēs stiprinam sociālo noturību un veidojam nevis taupības, bet gan labklājības Eiropu un tādu Eiropu, kur valda sociālais progress un nevis sociālais dempings. Paldies! Paldies, Papadakis, kungs, lūdzu!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 veic dziļurbumus, un uh, lielā mērā piedalās arī Turcija, kas, uh, lai gan ir NATO partners, ir okupējusi 37% Kipras teritorijas. Un šeit ir jādomā par Eiropas Savienības atbildību. Mēs nevaram slēpties aiz tukšiem vārdiem. tiek uh, legalizētas dažādas uh, šaubīgas Turcijas darbības, uh, tāpēc vien, ka viņi ir NATO. Nu, un arī jaunā Grieķijas valdība šobrīd eh, tikai pastiprina šādus te imperialistiskus centienus. Ir skaidrs, ka būtu jāveido informētība sabiedrībā par ši visiem šiem imperialistiskajiem pasākumiem. Mums ir jāpārvalda pašiem savi enerģētikas resursi solidārā karā. Šodravas kundze, lūdzu. Paldies. Let od konce první. Dāmas un kungi, šomēnes mēs atzīmējam 70. gada dienu, kopš ir beidzies Eh, pirmais Izraēlas un Arābu karš. Un savulaik tādas valsts kā Čehoslovākija palīdzēja Izraēlai cīnīties par eh, šīs jaunās valsts pastāvēšanu. Nu, un viens no iemesliem ir tas, ka Izraēla atbalsta mums tuvās vērtības, proti cilvēktiesības, demokrātiju. Izraēla ir viena no rētajām valstīm, uh, reģionā, kas ir reāla demokrātija. Un tieši tāpēc arī Eiropas Savienībā ir jāveido iespējami labākas attiecības ar Izrēlu. Es gribēju šodien izteikties, tāpēc, ka man ir bažas par to, ka mums nav asociācijas nolīguma ar Izrēlu. Nu, kā tas ir iespējams, ka kopš 2012. gada asociācijas padomu nav tikusies? Es pilnīgi noteikti rīt ar to, run, par to runāšu ar Mogherīnī kundzi. Gonzāles Kozāres kungs, lūdzu. Cienta. La sanidad publica constituye. Paldies, priekšsādātājiem. Mums ir jādomā par uh, godīgu, labklājīgu sabiedrību un cilvēku uh, Eh, veselība tajā spēlē ļoti būtisku lomu. Diemžēl vairākos Spānijas reģionos eh, situācija ir ļoti bēdīga, it īpaši Galīcijā, kur situācija ar medmāsām ir ārkārtīgi sarežģīta, bet eh, Spānijā daudzos reģionos, tajā skaitā Galīcijā, medmāsas tiek pakļautas ļaunprātīgai izmantošanai, un tagad māsas ir kopīgi nosodījušas uh, šo ļaunprātīgo izmantošanu, un reizēm viņas uh, nespēja noslēgt darba līgumus pat gadiem ilgi. Tā ir nepieņemama situācija. Ja mēs nevaram nodrošināt veselis, veselības aprūpi ģimenēm, uh, medmāsu profesijā Eiropā strādā tūkstošiem cilvēku, ja ne simtiem tūkstoši, un mums ir jānodrošina uh, viņiem pieņemam darba apstākļi. Flego kungs, lūdzu. Man Eiropa vienmēr ir nodzīvo, nozīmējusi progresi, progresīvu pieeju progresīvu gāru, bet diemžēl šobrīd, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, tajā skaitā uz uh, robežām, Slovenija un Itālija šobrīd uz mūsu robežām izvieto dzeloņstieplu žogus. Es nedomāju, ka tādējādi ir iespējams atrisināt nelegālās migrācijas uh, problēmu. Uh, Nu, šāds karš tikai nozīmē kāru, un um, žogi ir nepareizā pieeja. Mums, protams, ir jāpaturprātā drošības apsvērumi, bet pret, pret migrantiem ir jāizturas humāni. Dzēloņstieples problēmu neatrisinās. Kas tieši Eiropas komisijai būtu jādara? Te būtu jāmeklē veidi, kā cīnīties uh, pret uh, cilvēku kontrabandistiem, un tas ir jādara steidzīgi. Festa kungs, lūdzu. Jā, Frau Prezident. Jā, priekšsādātāji. Labvakar visiem. Un tad, kad mēs runājam par lielo politiku, tad es uh, esmu nobažījies par šo parlamentu. Patiesībā deputātu uzdevums ir uh, pašiem noteikt savu politisko darba kārtību. Uh, Nu, paši deputāti lemj, ar kādām uh, lietām tie grib nodarboties, kāds jautājums to grib risināt, bet uh, es šodien saņēmu dokumentu, par kuru ir atbildīgs Klaus Vēle. Viņš uh, strādā Lībe, Lībe komitejā, un tas paredz uh, skatīt parlamenta iniciatīvas, kuru dēļ mēs esam ievēlēti parlamentā, kur cilvēki mums ir vēlējušies uzticēt šīs pilnvaras, lai novērstu humanitāro vīzu izdāļāšanu, cilvēku pārvietošanu deputātiem par to ir jālēm pašiem. Tā ir pilnīga necieņa, un es aicinu jūs um, iestāties pret to, noskaidrot, eh, cik par to ir iztērēts naudas un nākotnē šīs lietas arī mainīt. Paldies! Kužņuka eh, kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsādātājiem! Es eh, darbojos lauksaimniecības komitejā un uh, gribētu šeit paust bāžas par uh, tirzniecības eh, nolīgumu ar Merkosur valstīm, par ko sākumā jau nedaudz tika runāts. Tas viss ir eh, ievilcies, bet tas nenozīmē, ka mums eh, tagad būtu jācenšas lekšot pa galvu, pa kaklu mm, Te mēs runājam par ļoti lielu tirgu, par uh, lieliem uh, gaļas produktu piegādātājiem, kas varētu radīt būtiskus traucējumus Eiropas tirgu, it īpaši ņemot vērā gaidāmo Brexit. Mums nevienmēr ir um, tādas uh, pašas sanitārās un fitosanitārās prasības, arī vides prasības. Uh, kas uh, rada ievērojumu apgrūtinājumu Eiropas lauksaimniekiem. Tāpēc um, es uh, nedomāju, ka mums uh, ar šo līgumu vajadzētu steigties. Lielas paldies, Frēris kungs! Obrigado. Paldies, priekšsādātāji! Dažas dienas pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām Eiropa Eiropas eh, komisija nāca klajā ar valstī specifiskajām rekomendācijām. Un, eh, ja šīs rekomendācijas netiek eh, ievērotas, tas var nozīmēt sankcijas valstī. Bet es gribēju izcelt ko tādu, kas tika ieteikts Portugālai. Komisija iesaka paredzēt vairāk budžeta resursu transportam, izglītībai, kultūrai un citām jomām. Uh, Ja raugāmies uz eh, resursiem un Portugāles valdības darbu, tas eh, nozīmēs, ka strādājošie nonāks vēl neaizsargātā situācijā. Tas nozīmēs arī sadrumstalotu tirgu, un tas nozīmēs, ka darba apstākļi atkal paslidinās. Mums uh, gribētos jautāt, kurš tad. Uh, gādās par šiem cilvēkiem. Mēs uh, zinām, ka patiesībā mm, jau mainās cilvēki politiskajos amatos, bet pati politika nemainās. Paldies. Uh, tālāk vārds uh, Vozenbergas kundzei. Liels paldies priekšsādētājiem. Iepriekšējā sasaukumā Eiropas parlaments apsprieda migrācijas problēmas. Es pārstāvu Grieķiju, jūs zināt, ka Grieķijai šajā ziņā ir virkne problēmu, un uh, Grieķijas jaunā valdība ir izstrādājusi plānu jaunai migrācijas politikai. Tomēr mēs saskaramies ar divām problēmām. Viena no tām ir Dublinas regula, kas ir iestrēgusi padomē un nav uh, aktualizēta, un otrā problēma ir dalība valstis, uh, kuras ir aizvērušas robežas un nepiemēro jau pieņemtos lēmumus, kā arī neuzņemas atbildību, kura tām būtu jāuzņemas. Mēs nevaram piekrist kopējai patvēruma uh, politikai, ja Eiropas uh, pilsoņi uh, balso par uh, populistiem. Madam. voorzitter eh, ik heb de afgelopen maand. paldies priekšsēdētāji. šajā pēdējā mēnesī es uh, priecājos uh, par uh, oranža, oranžo krāsu, kas tik prominenti bija pārstādāta sieviešu futbola čempionātā. Tad, kad Notika, tad notika arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Mēs saskaramies ar Brexit, ar populismu pieaugumu, bet eh, ir jāteic, ka mūsu nākotne saistās ar jauniešiem. Mēs eh, balsojām par eh, tādiem kandidātiem, par kuriem bija skaidrs, ko viņi atbalsta. Eh, es eh, nezinu, vai mēs varētu piekrist eh, tam, kas šobrīd notiek ASV. Es iestājos par demokrātiskāko Eiropu un uzskatu, ka kā komisāru, pre, komisijas priekšstādātāji mēs varam akceptēt tikai um, vienu no vadošajiem uh, kandidātiem når jeg har valgt at tage ordet her i dag, så er det fordi, at Danmark tabte en principiel sag i sidste uge ved... Kofoda kungs, paldies priekšsādātājiem. Es uh, gribēju atgādināt, eh, ka Dānija pagājušajā nedēļā zaudēja svarīgā lietā Eiropas eh, Savienības tiesā, bet uh, jāteic, ka tas ir groteski. Uh, Mēs nekad neesam piekrituši tam, ka ES iesaistās mūsu migrācijas politikas noteikšanā. Dānijas parlaments šobrīd ir uzsācis darbu pie stingras ierobežojošas migrācijas politikas. Ne katrs var ieceļot mūsu valstī. Uh, Mēs e, gādājam par savu valsti, tāpēc ir groteski, ka Eiropas Savienība šajos jautājumos e, aizvien plašāk iejaucas un neļauj mums īstenot e, pašnoteikšanās tiesības. Ar to mēs neesam gatavi samierināties. Būdis kungs, lūdzu. Doamna președinte, mulțumesc. Fermierii europeni au nevoie de o răspundere. Paldies, priekšstādātājiem. Rumānijas un Eiropas lauksaimniekiem ir nepieciešamas ātras atbildes par mūsu kopīgo lauksaimniecības eh, politiku. Tagad, kad notiek sarunas par eh, jauno komisijas sastāvu, es eh, aicinātu KLP neizmantot kā uh, maiņas naudu, lai sasniegtu citus eh, politiskos mērķus. Eh, par to ir jāuzņemas pilna politiskā atbildība. Mēs nevaram spēlēties ar Eiropas un Rumānijas lauksaimnieku likteņiem. Viņiem ir nepieciešama stabilitāte. Nu, KLP pārskatīšana, par ko mēs vienojāmies eh, iepriekšējā sasaukuma laikā lauksaimniecības komitejā, nozīmē arī to, ka pastāvēs prognozējumība uh, ka būs uh, nodrošināta pārtikas pieejamība, būs nodrošināta cēnu stabilitāte. Un šobrīd uh, mums uh, būtu jāsako tam, lai trialogos uh, norunātais uh, tiktu īstenots dzīvē, un uh, dalību valstīm arī gal galā ir jāstrādā nacionālajie strateģiskie plāni. Priekšsādātāji! Uh, lai cik atšķirīgi arī būtu mūsu viedokļi par ES, mēs visi svinam atzīm, atbrīvošanos no verdzības. Pasaulē seksuāla eksploatācija un verdzības kar vairākus miljonus cilvēku. Mēs uh, arī Eiropas Savienībā esam saskārušies ar reģistrētiem gadījumiem, pat um, netālu no Londonas, bet uh, šobrīd mēs esam uh, līderi mm, tikai likumdošanas jomā, nevis uh, darbos. Tāpēc ir nepieciešams, lai nākotnes komisāri būtu strādājuši reāli sadarbojoties ar mūsu sabiedrību. Vienīgi kopīgiem spēkiem mums eh, izdosies izskaust šo mūsdienu uh, izmantošanu, kas uh, nekādi neatbilst šī laika garam. Lielas paldies tālāk, Bogoviča kungs. Slovenijā pēdējo mēnešu laikā mēs esam saskārušies ar lielām problēmām. Uh, lielie plēsēji, tādi kā vilki un lāči, uzbruk uh, ganāmpulkiem, mm, saplosot um, dzīvniekus. Uh, šobrīd uh, ir jau saplosītas vairāk simti aitas, uh, vairāk nekā desmit govis un zirgi. Un tas uh, ir uh, tik būtiski, tāpēc, ka pieauga šo lielo plēsēju skaits. Uh, Pēdējo gadu laikā piedzimst vairāk plēsēju nekā tiek izšauti, un lopkopji šobrīd uh, pat domā par atteikšanos uh, no šīs saimnieciskās darbības. Tāpēc lauksaimniecības ministrs Slovenijā ir piedāvājis likumprojektu par uh, vilku un uh, lāču izšaušanu izņēmumu kārtā. Tomēr par to vajadzētu runāt arī Eiropas parlamentā. Šī problēma neskar tikai Sloveniju vien, bet arī citas Eiropas valstis. Uh, Un um, tas uh, ir sakas izjauktajam līdzsvaram dabā. Šis līdzsvars Slovenijā ir izjaukts, un es domāju, ka mums būtu kaut kas jādara, un nevajadzētu šai problēmai Eiropā ļaut izplatīties. Lielas paldies, kolēģi! bija virkne cilvēku, kas vēlējās runāt, bet viņi vēl nav ieradušies plenāru sēžu zālē, tāpēc uh, šobrīd mēs um, šo plenāru sesiju pārtraucam. Paldies! Say, tomorrow, but... Un mūsu nākamā sanāksme ir rītdien, otrdien, pulksten deviņos. Darba kārtība ir publicēta un tā ir pieejama parlamenta mājaslapā. Visiem jauka vakaru!